Vēlos atsākt šo sēdi, vakardienas protokols un protokola ietvaros pieņemtie teksti ir pieejami. Es domāju, neviens par to nevēlas izteikties. Līdz ar to šie teksti tiek pieņemti. El primer punto del orden del día. Pirmais darba kārtības punkts ir debates par iespējams vienu no svarīgākajiem tematiem, par kuriem šodien.